Thank you, colleagues, for your understanding. Kolēģi, paldies par sapratni. Kā jau teicu, pašā sākumā mēs gaidījām, lai beidzas priekšsēdētāja konference. Tā gandrīz ir beigusies, bet pirms balsošanas uh, uzstāsies Forēna.